Ok, chers collègues. Darbie kolēģi, mums ir jāsāk. Chers amis, j'ouvre la séance. Darbie draugi, mēs sākam sēdi pieņemam darba kārtību, uzreiz ziņoju, ka darba kārtību pieņemot, būs lūgums pārcelt uz vēlāku laiku vienu no balsojumiem. Es lūdzu to nepieteikt tagad, lai mēs neieslīgam diskusijā, bet eh, tas būs, eh, kad mēs nonāksim līdz attiecīgajam balsošanas punktam. Mutiskās tulkošanas valodas ir pieejamas viss, izņemot maltiešu, somie, somu un e, horvātu. horvātu valoda ir pieejama pasīvā režīmā. Tāpat e, Eh, kopā ar mums ir deputāta Pirinska eh, viesi sagaidāmi un arī ziņoja, ka 5. novembra sanāksme ir atcelta. Līdz ar to nākošā sanāksme notiks Strasbūrā 15. novembrī. Un šī informācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē, kā tas parasti tiek darīts par starpinstitūciju sarunām. Ir panākt zināms progress, darba, privāt dzīves, eh, privātās dzīves līdzsvarā trilogs, kas notika 8. oktobrī, un ir panākts eh, panākt pirmā vienošanās par vecāku atvaļinājumu, uh, Eh, parlaments norādīja savas prioritātes, un mēs dzirdam, kā padome nav visai elastīga vecākā atvaļinājuma ziņā nākošais trilogs ir gaidāms 6. novembrī. Tālāk eh, aģentūru sakarā trilogs. Trilogs eh, notiek 16. novembrī oktobrī, bet par to mūs informēs Anna Sandēra. Paldies priekšsēdētāji un ļoti īsi. Mēs esam, pareizāk sakot, es esmu gandarīti par to, ka ir panākt vienošanās e, trilogā par CDFO no te, e, reg, e, regulu. E, Vēlos pateikties kolēģiem, referentiem, e, sekretariātam, visiem asistentiem, kuri e, palīdzēja mums strādāt pie šī jautājuma. Mēs esam paveikuši daudz šī temata sakarā Eh, trilogu sanāksmēs, un visi varam būt apmierināti, jo tiek stiprināta parlamenta loma SEDEFOP darbībā, un ir panākta lielāka caurskatāmība attiecībā uz mūsu līdzpilsoņiem. Tiks iecelts eksperts no parlamenta puses, un kur uh, strādās uh, aģentūras uh, administrācijas padomē, tāpat eh, tiks izvirzīts un vērtēts direktora kandidāts, un arī parlaments sekos aģentūras darbībām. Tāpat ir panākts progress vīriešu sieviešu pārstāvības ziņā, un esam stiprinājuši SEDEFOP direktora lomu. Lūk, SEDEFOP sakarā tas ir paveikts, un mums ir jāpabeidz e, darbs pie šī teksta MPL komitejā un plenāra sēdē. Paldies un veiksim turpmākajām. Vēl viens trilogs, kurš ir beidzies, ir CMD2 trilogs. Un tā kā es pats biju referents, tad sniegšu izklāstu. Mēs vienojāmies ar Austrijas prezidentūru. Mums bija jāpārtrauc diskusija Bulgārijas prezidentūras laikā. Un problemātiskā diskusija bija mm, jautājums par dīzeļu izplūdes skaitīgajām gāzēm. Kopumā teksts lielos vilcienos atbilst mūsu vēlmēm no parlamenta puses. Svarīgi paturēt prātā, kā piekāpjoties, bet, manuprāt, tā bija saprātīga piekāpšanās, lai vienošanos panāktu, ir, ka būs no vienas puses pārējais periods divi gadi visai nozarei, lai tā varētu piemēroties e, tāpat traktuvēm un tuneļu racējiem būs piecu gadu pārējais periods. Domāju, ka varam būt ar rezultātu apmierināti. Lūk, tā ir informācija šajā sakarā, un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Dodu vārdu uh, Antē Makintārai. Uh, thank you very much, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Iesākumā. Uh, vēlos norādīt, ka tāpat kā vispārējie, mēs vēlamies pabeigt e, caurskatāma un paredzam darba e, leģislatīvo tekstu šajā parlamentā. Un sakot to, es domāju, ka balsojums ir jā, jāpārceļ. Tas nav mēģinājums. Uh, e, nepil, uh, atlikt šo darbu uz vēlāku. Enrika Kalvēšambons ir ļoti daudz strādājis, bet, manuprāt, nav pareizi. Uh, likt uz balsošanu kaut ko, ar, kur ir 101 eh, lapuse eh, balsošanas listēs, kuras mēs saņēmām tikai vakar vakarā. Un ir tīri ironiski sagaidīt to, lai mūsu personāls strādā cauri nakti, tad, kad mēs strādājam pie direktīvas, kur ir runa par eh, caurskatāmiem un paredzamiem darba apstākļiem. Really believe... Es no sirds ticu, ka nodarbinātības komitejai ir jārīkojas kā labiem darba devējiem un jārāda paraugs. Un lai mēs paveiktu savu darbu pienācīgi, šodien mums ir Vēl paziņojums par sociālistiem, kur grib atsevišķu balsojumu. Mums tik tiešām nebija pietiekami daudz laika. Aicinu pārcelt šo balsojumu. Es, zinot, strādāju tā, ka lauksaimniecības komitejā zinu, ka nereti mums ir pirmdienās Strasbūrā ārkārtas sanāksmes tāda bija. E, pagājušajā Strasbūrā, tāda būs nākošajā, tad, kad mēs varam uh, Eh, izskatīt šos dosjē steidzamības kārtībā. Kāpēc gan mēs Sempul komitejā nevaram tā arī tāpat, lai nodrošinātu standārta uh, eh, procedūru? Es gribu būt pā, uh, eh, ar skaidrību, kas ir balsošanas listē. Un tad mums ir viena versija ar 50 groziem, tad uh, 117, nē, šeit. Uh, aina ir neskaidra un ir bezatbildīga, visu sabalsot steigā. Tāpēc es lūdzu šo darbu sakārtot un izpildīt pienācīgā veidā un pārlikt balsojumu. Tā kā ir Eh, aicinājums pārlikt balsojumu, tad eh, likšu šo pieteikumu uz balsošanu. Bet attiecībā uz eh, pieteikumu atkāpties no sociāla demokrātu kompromisiem, mēs tikāmies ar Maritu, ar sekretariātu, mēs izlēmām atstāt balsošanas sarakstu, kāds tas ir. Tieši tāpat es zinu, ka tūlīt kolēģis teiksies Tieši tāpat kā mēs izlēmām noraidīt mutiskos grozījumus, kurus piedāvāja tautīnieki, bet mēs pie tā vēl atgriezīsimies. To es saku, lai viss būtu skaidrībā, eh, skaidrs attiecībā uz balsošanu par atcelšanu vai nē. Tagad vai mēs es piekrītam Antejas Makintājas priekšlikuma atcelt balsojumu. Jūs balsojat par, ja jūs nevēlat pārlikt uz vēlāk balsojumu, jūs balsojat pret. Sākam balsot. That was not clear šķiet, ka tas nebija skaidrs. Ja jūs vēlaties pārlikt uz vēlāku, balsojiet plusu. Uh, nav nekāda pamatojuma pretējiem, cik es saprotu, Enrika Kalvošambons. Enrika Kalvošambons, lūdzu. Oui. Eh, Vislabākajā sadarbības garā. Un respektējot visu to nodomus, kurus, kuri grib pārlikt uz vēlāku laiku balsojumu. Es to gribu jau trīs mēnešus darīt, jo ir tik daudz ideju un tāpat jāapzinās, ka mm, e, pilnība ir laba darba ienaidnieks. E, tālāk par grozījumiem runājot, es nezinu, cik bija ēna referents sanāksmes. Uh, bet kompromiss ir bijuši pieņemami jau, ļu, pieejami jau ļoti ilgi. Visi projekti, melnraksts arī bija pieejami. Un tas, ko saņēmām vakar, bija tikai noslīpējums tīri administratīvā ziņā, bet kopumā viss bija pieejams. Es to saku tāpēc, ka es. Uh, nevēlētos nekādā veidā apdraudēt to darbu, kas tika paveikts, un tā skaitā nakts darbā, kur strādāja sekretariāts un tā darbinieki, kurš mūsu viena no kolēģiem līdz vēlai naktī kārtoja šos jautājumus. Un tagad man ir parlamenta mandāts lai sagatavotu vislabāko iespējamo tekstu, kurš, kā jau sacu, iespējams ir uh, ekscelences ienaidnieks, bet es aicinu pabeigt darbu šajā sasaukumā, jo pretējā gadījumā Eiropas strādājošajiem mūsu darbs liks vilties un vienkārši izmantojot šo pārcelšanu, kas aizstās liepjas, es to nesaku un e, ļaunprātīgi, bet realitāte ir tā, ka šo darbu paveikt būs neiespējami. Es neizteikšos gāri, es nevēlos neko lasīt, es mēģinu argumentēt savu nostāju, e, it īpaši tā ir pretrunā ar patieso vēlmi. Uh, Es jau kopš pirmās dienas man tas tiek apgalvots, ka mēs to nepabeigsim šī mandātā. Es viņiem lūdzu sagatavot kalendāru, lai mēs varam to pabeigt. Es to norādīju visiem ēnu referentiem. Es sekošu pie tā, lai, tam, lai mēs pieturamies pie šī kalendāra, eh, lai mums kaut kas būtu vai nekas. Un šobrīd. Uh, Eh, tās būs rezultāts, ja mēs kalendāru nerespektēsim. Ja mēs nebalsosim tagad, tad eh, balsojums būs decembrī. Tas nozīmē, ka no 10. līdz 6. Eh, feb... janvāra līdz 6. februārim būs laiks trilogam. Tas ir pilnīgi smieklīgi. Es saprotu, ka teksts nav ideāls, bet mēs varam respektēt kalendāru, lai sagatavotu kaut ko mūsu strādājošiem šī sasaukuma laikā. Uh, Es nevēlos turpin priekšsēdētājs uzsākt debates, es devu vārdu vienam par, vienam pret, un tagad pāriem pie balsošanas. Tie, kur ir pār atcelšanu, balso pār, tie, kur ir, tie, kur ir pret pārcelšanu, balso pret. Sākam balsot. Think, chair, the... Priekšsēdētāji, man šķiet, ka tulkojums nav izprotams. Ja mēs vēlamies balsot šodien, tad mēs balsojam pret atcelšanu. Ja mēs vēlamies pārcelt, tad mēs Mēs balsojam par. Tie, kur ir pār pārcelšanu, tā tad, ka nav balsojumi šodien, balso pār. Tie, kuri ir pret balsošanu šodien, tie balso pret. Sākam balsot. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Et donc, nous allons procéder euh, au vote. Tātad mēs varam ķerties pie balsošanas. Alors. Oui, monsieur Ratke. Ratkes kungs. Uh, have... Priekšsēdētājs, es protestēju pret darba metodu. Mutiskie grozījumi, kuri tika iesniegti, bija termiņos, un jaunie elementi tika teikti par e, sociāldemokrātu priekšlikumu attiecībā uz grozījumu 344, e, 456, 577. 579, 580, 581, 7, 21 un 8, 5, 7. Šis pieteikums tika iesniegts pēc termiņiem grozījumi balsošanas sarakstos, tāpēc mēs esam pret priekšsēdētāja lēmumu tos pieņemt pēc tam, kad ir kompromisi panākti. Tāpat mēs uzsveram, ka jāizturas pret, pret visām grupām vienādi un jārespektē termiņi viscaur. Nav pieļaujami tas, ka tik nekonsekvents eh, izmaiņas un grozījumi tiek piedāvāti stundu pirms balsošanas. Es lūkšu jūsu indulģenci, jo balsojums ir ļoti sarežģīts, bet es e, arī uzklausīju Rapkes kunga iebildumus. Vē, e, vēlīnie grozījumi no sociālistiem ar Maritu, ar sekretariātu mēs tos noraidījām. Tāpēc, lai varētu uh, atstāt spēkā zināmu līdzsvaru. Es saprotu, ka tas nav viss labākais veids, bet tas dod iespēju mums saglabāt zināmu līdzsvaru, tāpēc, lai mums paliek spēkā. Otrais elements no manas puses mēs noraidījām mutiskos grozījumus, ko pieprasīja tautinieki, un ir skaidrs, ka neraugoties uz mūsu noraidījumu, ir vienmēr iespējams mutiski uh, iesniegt eh, grozījumu, un, ja vēlaties, tad mēs eh, tā rīkosimies, un tiks, tas tiks noraidīts, ja būs vismaz trīs deputāti, kuri to noraida. Mutiskie grozījumi, kurus jūs vēlaties ies, iesniegt vārds eh, sociālistiem, īsa piezīme. Es uzklausīju jūsu lēmumu, bet Atbildot Ratkes kungam, tie nebija atsevišķi balsojumi, bet tie bija grozījumi no mūsu grupas, kuri nebija iekļauti grozījumu kompromisos. Es domāju, ka šis ir atšķirīgs jautājums nekā tautinieku grozījumi, bet es pieņem zināšanā jūs lēmumu, es pie tā atgriezīšos vēlāk. Eh, Kāzakungs, es pieņemu jūs lēmumu, bet jums ir jāpārbauda, kas īsti ir noticis. Mums tas ir jāzina. Un es gaidīšu jūsu skaidrojumu, kas īsti ir noticis ar šiem grozījumiem. Donc, clairement, la décision a été prise, c'est pas la... Lēmums ir pieņemts, tas varbūt nav vislabākais. Katrā ziņā es aicinu nākošajā koordinātoru sanāksmē šo tematu skatīt. Un tagad es aicinu ķerties pie balsošanas ar mūsu rīcībā esošo listi un redzēsim tad, vai arī mutiskie grozījumi ir pieņemami vai nav. Man lūdzu precizēt, ka Eh, ka tai brīdī, kad vēlaties iesniegt mutisku grozījumu, tad dariet to mums zinām, un tad mēs lemsim, vai to pieņemt vai nē. Tā tad balsošanas saraksts aicina, eh, lūdzu piedodiet man, ja es eh, virzīšos uz priekšu nepārāk ātri, jo, nu, tiešām šorīt pat vēl te ir jaunatklājumi šai sarakstā, un tad man būs jākonsultējas ar sekretariātu, un, lai viss būtu skaidri un nepārprotami. Tātad pirmais ievilkums. Sākam balsot, beidzam balsot. Vai es pārāk ātri eh, runāju? Tātad beidzam balsot. Noraidīts. 5 pār 42 pret, neviens nav atturējies. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 29 par 19 pret. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši, tātad beidzam balsot. Pieņemts. 31 pār 14 pret. 49. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. ir vairāki identiski grozījumi no 330 līdz jūrī 43. Balsojam par visiem blokā, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemti. 1. panta 4. punkts, 341. grozījums, un atkal ir virkne līdzīgu balsojumu. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Visi šie grozījumi ir noraidīti. Trīsdesmit četrdesmit astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 349. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. pirmā panta septītais punkts balsojam par sākotnējo komisijas uh, priekšlikumu ar atsauci uz noteikumu 174. 3. Sākam balsot, beidzam balsot. Pirmais pants, septītais punkts par komisijas priekšlikumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Devītais kompromiss par otro pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. kompromiss, tas ir alternatīvs kompromiss, sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Tā kā noraidīts, tad pārējām pie pašķiriet uz priekšu, otrā panta, otrais punkts, 411. grozījums. Vai visiem izdevās atrast šo vietu tekstam? Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss Jā, lūdzu, Kalvē Šambona kungs. Es uh, ierosinu, ja uh, nu, jums ir tā pati versija, kas mums tad nosauciet lūdzu lapusi, bet man bail, ka versijas nav vienādas priekšsēdētājs. Es baidos, ka ja priekšsēdētājs sauc lapus, es tad tas vēl vairāk samulsinu. Tātad sāku 11. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūrija 54, divas daļas. Par pirmo daļu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemta. Un tagad otrā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemta. Un tagad 425. grozījums piecās daļās. Par pirmo daļu sākam balsot, beidzam balsot, pieņemta. Otrā daļa sākam balsot, beidzam balsot, noraidīta. Trešā daļa sākam balsot, beidzam balsot noraidīta. Ceturtā daļa sākam balsot, beidzam balsot, noraidīta. Piektā daļa sākam balsot, beidzam balsot, noraidīta. Tagad 440. grozījums, 3. panta, 2. punkts, H apakšpunkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Šķirām uz priekšu. Tres, trešā panta otrais punkts, jūrija 60. Jūrija 60. Le vote est ouvert. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 485, 40, 487 identiski balsojam, beidzam balsot. Pieņemti. Četrsimt deviņdesmit pirmais grozījums, trešā panta, otrā punkta N apakšpunkts 491. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad noraidīts. 493. trešā panta otrais punkts. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 494. sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Nu, gandrīz veselu lapus tālāk. 498. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 499. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 501. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Divi identiski grozījumi, 505. un jūrijas 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 502. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 503. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 504. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. par Beidzam balsot. Noraidīts. 506. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. Ar divu balsu pārsvaru. 508. un 509. Ir mutisks grozījums, ko ir iesniegusi Alde grupa, vai ir iebildumi pret šo grozījumu. Ja iebildumu nav, tad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jurī 65. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pa, pašķiram uz priekšu. 18. kompromiss 5. pantā. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss 6. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss par 8. pāntu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 649. grozījums. 8. pānta 2. punkts. Sākam balsot. 649. Beidzam balsot. Noraidīts. Divdesmit devītais kompromiss, tas ir personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmitais kompromiss. 24. A pants. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit pirmais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 769. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Nu, es laikam pārāk ātri virzījos uz priekšu. Tātad 769. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Septiņsimt septiņdesmitais un FEM 23 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. FEM 22 sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 37. kompromiss. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 813 un jūrijas 106. 813, jūrijas 106. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 814. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 816, 817, 818, 818, 819 identiski balsojam par visiem kopā. Beidzam balsot. Noraidīti. 39. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūrija 112. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 846. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, ba, vēlreiz 846. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 848, jo arī 114 identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 41. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 859. sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 860. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 861. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. kompromiss. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad apsvērumi. Jūrī viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. Sākam balsot. Pieņem. Noraidīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jurī 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. FEM 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 82. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. noraidīts. 83. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoņdesmit ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 86. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Juri 3. Sākam balsot. Juri 3. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. M4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. M5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. M6. Trīs daļās. Pirmā daļā sākam balsot. No, nu, beidzam balsot. Redīta otrā daļa par to nav jābalso, par trešo arī nav jābalso. 91. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, 92. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Juri 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 97. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jurī 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Jā, Sanders kundze, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu vēlreiz uh, lūgt iekļaut mutisku grozījumu, lai šim kompromisam paredzētu pievienot izņēmums attiecībā uz ugunsdzēsējiem un brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Priekšsēdētājs, vai ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nē, diemžēl nevaram šo grozījumu pieņemt. Līdz ar to otrais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jurij 6. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais apsvērums, simtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 122 jūrī 9. Sākam balsot. Jā, lūdzu. Man tāds īsts neliels jautājums. Uh, ir identiski grozījumi, par tiem balsojām uh, kopā. Atšķirīgi es arī saprotu, bet gandrīz identiski. Ko tad tas nozīmē? To gan es nesaprotu nu, šī nianse man nav saprotama. Varbūt es tā nesaprotu, bet paskaidrojums eh, kopš eh, pirmā balsošanas saraksta varianta eh, šis izteikts tiek lietots. Dažreiz ir viena vārda atšķirība, kur nozīme nemainās vai nemainās konsultējoties ar eh, juristiem, lingvistiem, eh, nu, eh, šeit viens vārds var būt precīzāks nekā otrs, bet juristi, lingvisti to var koriģēt. Bet neviena politiskā grupa nav iebildusi. Nu, tas jau tā, lai drīzāk jūs ķircinātu, laikam tik uzdot šis jautājums, saka kāds no zāles. Tā tad mēs tagad balsojam, saka priekšsēdētājs 122 un Jurī 9. Beidzam balsot noraidīti. Jurī 10. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Noraidīts. Simtu divdesmit piektais līdz jūrī 11. Sākam balsot par visiem kopā. Beidzam balsot. Noraidīti. 130. Beidzam balsot. Noraidīts. 131. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 132. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts 133. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 138. atkrīt. 139, 140, 141, 142, 143, 144, jūri 12. Sākam balsot par visiem šiem. Beidzam balsot. Pieņemti. 147. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 154. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 10. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 155. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 156. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 157. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūri 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 159. 159. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņpadsmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzām balsot. Pieņemts. 26. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 235. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 236, jūri 25, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 28. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 248. trijās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ā, nē, tomēr jābalso par divām pārējām. Tātad par otro daļu tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt trešā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 249. sākam balsot. Beidzam balsot. Redīts 32. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 35. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Beidzam balstot. Pieņemts. Juri 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 264. Eh, tur ir mut, 268. Eh, eh, mutiskais grozījums, ko pieprasīs Aldis grupa vai kāds ir pret. Tad sākam balsot. Tātad 268. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 272. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. ir tagad dalīts balsojums. Eh, balsojam vispirms par 273, 274 un jūri 30. Tātad divas daļas. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. FEM 10. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Divi līdzīgi grozījumi - 275. Uh, un jūri 31. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Tad 276. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 277. mutiskas grozījums iesniegusi Alde vai ir kāds pret šo grozījumu? Pret neviens nav, tad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 280. sākam balsot. Beidzam balsot. 280. pieņemts. 281. sākam balsot. 281. Beidzam balsot. Noraidīts. 284. 29. apsvērums tas ir. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 285. un jūri 33 identiski. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 288. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. FEM 11. Sākam balsot par FEM 11. Beidzam. Noraidīts. 289. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 291 un 292 ir identiski. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Noraidīti. Dalīts balsojums par Juri 34. Divās daļās balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Pie, pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Balsot. Beidzam. Pieņemts. 294 un jūra 35 identiski. Balsojam par abiem. Beidzam balsot. Noraidīts. Jūri 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 42. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 298. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 299. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 300. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 301. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 302. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Jūri 37. Sākam balsot. Beidzam. Beidzam. Noraidīts. 37. apsvērums 304. grozījums. Tātad 37. apsvērums, 304. Uh, identisks ar jūri 39. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Trīsimts piektais, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 308. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. Sākam balsot. Nē. Nē, tātad 28. 28. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Le 29. 29. grozījums nedaudz tālāk. Lapā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos pašā sākumā, lapas, pirmajā lapā, pašā pašā sākumā FEM2 grozījums. Jo FEM2, tātad jā, tas ir pašā pašā sākumā. Pirmās divas līnijas. Ailīte. Tātad balsojam par FEM2. FEM2. Pašā pašā sākumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts esam noslēguši. Burtiski viena, divas minūtes uh, uh, grupām, ja jums nepieciešamas kaut kādas sarunas uh, saskaņošana. Vispirms, es atvainojos, balsosim par uh, ziņojumu. Jā, jā, jā, par mandātu gribēju dot jums nedaudz laiku. Tātad par uh, ziņojumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tātad pieņemts. Vai nepieciešama neliela pauze? Vajag, nevajag pauzi? Acīm redzot, nē. Labi, tad eh, balsojam par eh, mandātu. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un mandāts ir apstiprināts. Liels paldies! Vēlreiz atvainojos par to, ka tas prasīja diezgan daudz laika, bet man liekas, ka tas bija nepieciešams, lai mēs varētu precīzi nobalsot. Paldies! Oui. Thank you, friends, for this voting. Paldies, kolēģi, par šo balsošanas sesiju. Tas bija ļoti saspringti mums visiem. Tagad mēs eh, turpinam ar nākošo darba kārtības jautājumu. Tas ir piektais jautājums. Erasmus. Eiropas Savienības programma izglītībai, apmācībai, jaunatnē un sportam. Visi labi pazīstam šo programmu un došu vārdu referentam Emilianam Pāvelam. Lūdzu, te jūs esat zālē, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, Erasmus Plus ir viena no veiksmīgākām Eiropas Savienības eh, programmām, un tā ir viena no manām mīļākām programmām arī. Man ir liels eh, prieks un gods būt eh, referentam par šo dosie, un domāju, ka redzat no šī īsā pamatojuma arī to, Tātad nākošā programmas fāze ir jāstiprina, jāpaplašina, jāpadara aptvarošāka. Visi iepriekšēji Eiropas parlamenta ziņojumi par Erasmus programmu ir prasījuši, lai tiktu veiktas darbs šajā virzienā, lai programmām būtu lielāka ietekmes cilvēku dzīvi. Nākamajos gados Erasmus Plus būs ļoti svarīgi ne tikai izglītības un apmācības programmām, bet arī Eiropas nākotnē, jo tā ir investīcija mūsu uh, Eh, ļoti vērtīgi, visvērtīgākajos resursos cilvēkos. Investējot eh, cilvēkos, viņu iemaņas un zināšanas varēs reaģēt uz globāliem izaicinājumiem, tas veicinās Eiropas konkurētspēju. Par ziņojumu projektu gribētu izgaismot dažus um, elementus pirmām kārtām. Tā kā Erasmus nav tikai programma, bet arī uh, tas atspoguļo Eiropas uh, ambīcijas un ir tāds kā brands, es gribētu aicināt saglabāt Erasmus plus ar plusa zīmi, jo šis plus parāda dažādās iniciatīvas, darbības, izmaiņas programmā, kuras viss apvieno šī lielā Erasmus Plus programma nākošais budžets pilnībā atbalsta parlamentu rezolūciju par nākošo finanšu ietvaru un tāpēc prasa, lai tiktu trīskāršots budžets Erasmus Plus programmai. Tas ir izšķiroši svarīgi, lai varētu īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru Erasmus Plus uh, programmai ir jāveic, ir nepieciešama reāla pasākuma un jāliek uzsvars uz uh, uh, iekļaušanu. Uh, jāsasniedz cilvēks, kuriem ir um, ierobežots iespējas, uh, ir līdz ar to jāparedz īpaši finansēšanas schēmas, arī izglītība pieaugošajiem ir jāatbalsta atbilstošā veidā, lai veicinātu apmācību arī gados vecākiem cilvēkiem. Par finanšu atbalstu runājot, par grantiem, uh, ceļojumu kompensācijām, uh, fiksētām izmaksām un uh, vienības izmaksām, tam visam ir jābūt jāpārskatītam un uh, tas viss ir jāpieskaņo. Uh, Uh, uzņēmēju valsts vai reģiona cenām un tāpat arī ņemot vērā šo nepieciešamo pārvietošanos. Lai izdarītu pozitīvu ietekmi uz Eiropas pilsoņiem, es uh, uzstāju, ka programmai jābūt kvalitatīvai, jāatspoguļo tā pieredze, uh, kas jau ir atspoguļojusies Eiropas hartā par mobilitāti mobilitāte un praktiska apsvērumi, kā piemēram pieredzes un kvalifikāciju izmantošana. Uh, Tāpat arī skaidri mācību plāni ir jāgarantē un jāparāds tālāk. Profesionāla apmācība. Erasmus ir ļoti svarīga arī šajā jomā - atbilstošs budžets un struktūrāls atbalsts un elastība un pielāgots finansēšanas skēmas. Tas viss ir nepieciešams, lai stiprinātu inkluzīvu un kvalitatīvu mācīšanos. Tālāk mācības mūža garumā mēs zinām, ka tam ir jākļūst par neatņemamu elementu Eiropiešu dzīvē. Uh, Mums tas ir jāpadara par horizontālu mērķi Erasmus Plus ietvaros, un tāpēc jāatbalsta starp sektoru sadarbību un projekti, kam ir uh, šī iespēja nodrošināt mācības mūža garumā sastām kārtām vienlīdzīga samaks par vienlīdzīgu darbu. Šis princips ir jārespektē arī Erasmus Plus. Tāpēc aicinu, lai darbinieku izmaksas organizācijām, kas piedalās eh, vienās un tajos pašos projektos ar eh, intelektuālo rezultātu, tātad, lai arī tur būtu vienlīdzīgs atalgojums. Tālāk partnerības ekscelencei pozitīvi vērtē komisijas priekšlikums veidot spēcīgākas partnerības ekscelencei, kā piemēram eh, profesionālās ekscelences centrus vai Eiropas universitātēs, tāpat arī tie varētu būt, bet uzskatu, ka. Uh, Eh, geogrāfiskais tvērums eh, Eiropā ir ļoti nepieciešams, un eh, tur ir jāparedz arī attiecīgs finansējums astotām kārtām atzīšana kompetences, eh, kas iegūtas mobilitātes eh, ietvaros, tās ir attiecīgi jādokumentē, jāvalidē un jāatzīst. Es eh, ļoti cieši prasu, lai dalībvalsts nodrošinātu pilnīgu padomas secinājumu piemērošanu attiecībā uz uh, Eh, profesionālās apmācības atzīšanu, uz formālo un neformālo mācīšanos un visiem citiem Eiropas instrumentiem, kas atzīst eh, mācības ārvalstīs un nodrošina kvalitatīvu apmācību. Un eh, burtiski vēl pēdējais teik teikums. Kultūras komitejā man lūdzu, lai mēs balsotu šeit decembrī, neatkarīgi no tā, cik daudz grozījumu un kādas sarunas mums būs. Uh, Tātad 23. Eh, ir grozījuma iesniegšanas termiņš, tātad, eh, lai būtu balsojums decembrī, laiks eh, ir diezgan saspringts, īs, bet ja mēs tiešām kārtīgi pastrādāsim, tad varbūt mēs to varētu arī panākt tā, ka tā vietā, lai mēs ne februārī, bet janvārī balsotu. Bet to mēs redzēsim pēc grozījuma iesniegšanas, kas ir līdz 23. datumam, tā ir otrdiena. Nu, tā tad būšu gatavs sadarboties ar jums visiem, ar visiem ēnu referentiem šajā dosijē. Uzskatu, ka ja mēs nodrošināsim kvalitatīvu Erasmus plus īstenošanu, tad mums būs uh, kolosāla, ļoti pozitīva ietekma uz visu iedzīvotāju dzīvi Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies uh, Pāvelkungam un Mamkungam vārds. Paldies priekšsādātāji, paldies arī kolēģim Pāvelam par uh, to, ko viņš ir sagatavojis, un uh, šie priekšlikumi ir uh, pieņēmami, un mēs varam vēl uh, aktīvāk sadarboties uh, vakar notika kultūras komitejā arī uzklausīšana, kas bija interesants, interesanta ar daudzām idejām, un mēs varētu vēl dažus jautājumus padarīt uh, tādus uh, stingrākus par Erasmus plus uh, jauniešiem ir nepieciešams atbalsts nevis ar naudu, bet ar konkrētiem pasākumiem. Mobilitāte pāri robežām tās nozīme arvien pieaug un mums ir atbilstoši jāreaģē. Mēs gribam uh, stiprināt jauniešu nodarbinātības iespējas un dažiem jauniešiem, nu, viņi cieši no tā, ka it kā nav nekādu izrēģu, un mēs viņiem varam kaut ko piedāvāt. Šis, šī programma Erasmus Plus. Un mums, nu, vāciešiem ir labais, labs budžeta komisārs Ettingers, un viņam vajadzēja teikt, ka citur varam taupīt, bet uz Erasmus mēs nedrīkstam taupīt, bet uh, ir uh, divkārt jāpalielina uh, finansējums. Ir jāpadomā, protams, uh, kā labāk cīnīties pret jauniešu bezdarbu un uh, ko vajadzētu uh, optimizēt, racionalizēt. Uh, bet uh, Erasmus ir kaut kas vairāk kā atbalsts uh, uh, tiem jauniešiem, kuri mācās, bet tā tad jādomā vairāk par Erasmus plus un Otrkārt, mums ir jāizmanto šis Erasmus finansējums, lai cīnītos pret populismu, atbalstītu demokrātiju un jāskaidro, kas ir uh, bīstams populismā, radikalizācijā, nošķirtībā un tieši šo mērķu sasniegšanā ir jāizmanto Erasmus plus finansējums uh, izglītības jomā, jāstāv jāatbalsta arī integrācija, mūža izglītība, un mums ir uh, arī uh, šī programma jāpadara lietotājiem draudzīgāka, jo tie, kas ir saskārušies ar šo programmu, norāda, ka tā joprojām ir pārāk sarežģīta. Un esmu paredzējis arī iesniegt atbilstušus grozījumus un Domāju, ka mēs daudz, eh, daudzos gadījumos varam eh, panākt vienprātību. Eh, mums ir svarīgi dot jauniešiem signālu, jūs neesat atstāti novārtā, lai kādā situācijā jūs atrastos, jums ir jā, jātīst savas spējas un prasmes un uh, Eiropa šeit var dot savu ieguldījumu, arī finansiālu ieguldījumu, un pateicos uh, uh, un gaidu turpmāku sadarbību. Paldies! Eh, Paldies! Labačevs kundze pārstāv valde grupu Stīvens kundze. Uh, paldies priekšsēdētāji, kolēģi! Pirmkārt, es gribētu pateikties uh, referentam par uh, ļoti labo darbu. Esmu pārliecināta, ka mums ir ļoti labs pamats turpmākajam darbam, un mēs varēsim panākt labu līdzsvarotu kompromisu. Erasmus programma ir ārkārtīgi būtiska. Tā dod cilvēkiem iespēju attīstīt unikālas iemaņas, kas eh, dod viņiem liels priekšrocības darba tirgu un dzīvē kopumā. Cilvēki, kas ir piedalījušies Erasmus programmās, eh, viņi vieglāk atrod darbu. Dati to eh, atspoguļo. Investīcija Erasmus programmā ir investīcija, kas atmaksājas. Eiropas līdzekļi tiek uh, investētu šādā ziņā ar lielu pievienoto vērtību. Es gribētu, lai Erasmus budžets tiktu būtiski palielināts. Pieprasījums šobrīd ir lielāks nekā piedāvājums, ir nepieciešams vairāk naudas. Es eh, nesaku, ka Eiropas Savienības budžetu kā tādu vajadzētu palielināt, bet mums vajadzētu izmantot esošos budžeta līdzekļus, eh, lai varētu palielināt Erasmus finansējumu. Man ir prieks, ka referents eh, pievērš uzmanību Erasmus iespējām. Uh, cilvēkiem ar invaliditāti, jo piekļuva šobrīd eh, šī pieejamība ir problēma cilvēkiem ar invaliditāti. Viena lieta no manas personīgās pieredzes ir eh, tas, ka ir eh, administratīvais sloks, administratīvās izmaksas nedzirdīgiem cilvēkiem piedaloties šajā problēma, programmā, viņiem ir jāmaksā pašiem par um, zīmju tulkošanas pakalpojumiem. Nu, te vajadzētu pieturēties pie uh, ANO principiem uh, attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Nu, ir ļoti labi, ka uh, šajā pri ziņojuma priekšlikumā ir ņemta vērā arī profesionālā izglītība. Es domāju, ka šī profesionālā izglītība tai ir jābūt vienai no pirmajām izvēles iespējām. Uh, Izglītības ziņā jācenšas eh, labākais no katra studenta. Katram studentam ir jābūt ar iespējām tālākai izaugsmai. Tāpat arī novērtēja to, ka referents liek uzsvaru uz kvalitāti. Agrāk bija pārāk daudz liels uzsvars tieši uz kvantitatīviem rādītājiem. Tā ka tas nedrīkstētu būt tikai par eh, to, cik liels skaits studentu piedalās Erasmus programmā. Man bija prieks arī iepazīties ar referentu kritiskajiem komentāriem par Eiropas eh, Savienības jaunatnes iniciatīvu. Mērķis nav tāds, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt kā Ziemassvētku vecītim. Ir jāieklausās arī paustījās bažās. Nesmu par fondu marķēšanu, paredzēšanu ļoti specifiskiem mērķiem, jābūt zināmai elastībai, tālāk pār bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Domāju, kā pirmai prioritātei jābūt integrēt uh, Eh, cilvēkus eh, konkrētajā valstī, kur viņi ir uzņemti, un viņiem ir jāiemācās eh, šīs valsts valoda. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka izglītība ir dalību valstu atbildības joma, tāpēc jābūt uzmanīgiem attiecībā uz Eiropas universitāšu ideju. Tāpat laikā man patīk šī doma ka jāpalī, jāpalielina sadarbības starp universitātēm. Es eh, ceru, ka mēs konstruktīvi sadarbosimies ar eh, referentu, nēnu referentiem un varēsim nākt klajā ar labu atzināšanu. Eh, Paldies, Stīvens Kunds. Nākošais runātājs deputāta Labaļova, vai viņas nav klāt, vai kāds cits ir no Alde klāts? Nē, neviena, varam pāriet pie goja deputāts Lieriks nav klāts, vai kāds viņu pārstāv? Neviens. Nākošais eh, ir eh, runātājs no zaļajiem, arī nav klāts. Pārējām pie ENF. Vai ENF ir klāts? Nē. Tādā gadījumā esam esam uzklausījuši vismaz daļu no piezīmēm, varbūt referents vēlas. Vēl teikt kādu vārdu. Es turpināšu vācu valodu. Um, wegen der lang... Nu, pēc uh, garā balsojuma kolēģiem vajadzēja doties uh, uz lidmašīnu, diemžēl nevarēja uh, piedalīties šais debatēs, bet, nu, ēnu referentu sanāksmē mēs uh, padomāsim par to, kā parādīt Erasmus Plus tiešām pozitīvā gaismā un vēl uh, kaut ko uzlabot varētu un uh, iet vēl tālāk. Un maniem diviem kolēģiem gribu teikt ir grūti panākt trīskāršu finansējumu palielinājumu, bet mums vajadzētu pa, ar padomi sarunās uh, apņēmīgi rīkoties, nu, uh, un komisija ierosina divkāršot šo finansējumu, un ja mēs uh, prasīsim trīskāršu finansējumu apjomu, tad, nu, divkāršu palielinājumu mēs noteikti panāksim tādā gadījumā. Uh, Un es piekrītu, ka ar Erasmus Plus varam cīnīties arī pret populismu un radikālismu, kā to kolēģis norādīja. Bet viena daļa, ko mēs varētu uzlabot, jā, tiešām uh, uh daudzus atbaida šobrīd Erasmus Plus uh, sarežģītība. Uh, jo ir grūti aizpildīt visus šos papīrus, iesniegumus, un nu, šie, šie aspekti būtu mums jāuzlabo. Kolēģis Stīvens runāja par kvalitāti prestatā kvantitātei, un tad mums tiešām uh, vajadzētu padomāt, ja Uh, mēs vēlētos palielināt uh, trīskārt uh, dalībnieku skaitu, tad varbūt nevajadzētu to visu tikai ar finansēm palielinājumu panākt. Un uh, Eh, ir eh, arī šīs inte eh, iniciatīva Discovery U, nu, atklāja Eiropas Savienību, tad varētu, vajadzētu iekļaut arī kultūras uh, aspektus, lai uh, cilvēki, kas apceļo Eiropu, uh, atgrieztos mājās ne tikai ar skaistām fotogrāfijām, bet iepazītos vairāk ar kultūru. Un uh, mēs esam vienoti uh, kultūrā, un tad viņi varētu šo pieredzi uh, atvest līdz uz mājām un informēt arī citus. Uh, pateicos kolēģiem un gaidu ciešu sadarbību un domāju, ka decembrī varēsim balsot par šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Grozījuma termiņš ir 23. oktobris, pulksten 12. balsojums Sempla komitejā 22. janvārī, balsojums kultūras komitejā februārī. Un tagad pāriem pie sastā darba kārtības punkta Eiropas sociālais fonds plus ESF plus. Un tas ir daudzu politisku grupu darba kārtībā dodu vārdu referentī Lope Fonteņē. Paldies, priekšsēdētāji! MPL komitejā mēs ļoti labi zinām, ka sociālais fonds ir galvenais Eiropas Savienības rīks darba vietu sociālās iekļaušanas veicināšanai, un MPL komitejas pienākums ir e, to stiprināt periodam no 21. līdz 26. gadam. Ir iesniegti vairāk nekā 750 grozījumu, kas ir paredzēti priekšlikumu uzlabošanai. Un kā jau vairāk kārt esam teikuši, mūsu rīcībā ir nedaudz laika ziņojuma stiprināšanai 26. un 7. novembrī ir balsojums komitejā, tāpēc mums ir jārīkojas ļoti konkrēti sarunās, lai sagatavotu Eiropas pilsoņiem nodegrīgu tekstu. Šobrīd ir bijušas divas sēdu referentu sanāksmes, un līdz balsojumam ir paredzēta viena nedēļā. Vēlos uzsvērt eh, labo gaisotni, kas valda šajās sanāksmēs, un vēlmi panākt vienošanās. Viss sarežģītākais punkts ir atsauc uz septīto pantu, uh, kur ir runa par tematisko koncentrāciju. Pasvītroju, ka pilnībā atbalstu saikni starp īpašiem ieteikumiem pa valstīm un e SF, plus, eh, bet būs nepieciešams nodrošināt tā saite ar sociālo pilāru un par ieteikumiem par valstīm tiek identificēti izaicinājumi, ar kuru saskaras ikviena no dalību valstīm, un būs jāņem vērā sociālā pilāra principam. kur ikvienai dalībvalstī būs ņemot vērā savus izaicinājumus, paredzēt zināmu elastību resursu sadalīšanā tajā aspektā, kas ir vissvarīgākais, ņemot vērā vietējās un reģionālās īpatnības. Tāpēc ir jārīkojas ļoti piesardzīgi un mūsu sanāksmēs mums ir jādomā par ļoti uzmanīgi par to, kā mēs eh, definēsim eh, procentu sadalījumu pa dažādām eh, jomām. Tāpat ļoti nozīmīgi summas ir jānovirza sociālajai iekļaušanai un cīņai pret nabadzību. Kā jau mēs to norādījām 17. oktobrs vakardienā, kas ir cīņa pret nabadzību, nabadzība ir uh, Eh, nopietna nelaime, kas apdraudz ekonomisko izaugsmi. Tālāk par līdzfinansējumu 87%, lai atbalstītu 11. pantā sacītu, un lai tiktu paredzēta tāda politika, kas labāk iekļautu vismazāk aizsargātās grupas grupas. E ESF plus ir jākoncentrējas uz aktīvām politikām. Tāpat es atbalstu to, ka jauniešu nodarbinātība ir jā, eh, jāpatur kā prioritāte un ir jāatrod tais pareizs līdzsvars, lai mēs nenoteiktu pārlieku augstus procentu līmeņus un neapgrūtinātu citas nekavējošas būtiskas darbības kopumā domāju, ka esam uz pareizā ceļa un ka, tur, ja turpināsim sadarbību kā līdz šobrīd, tad mēs varēsim sagatavot tekstu, kuru varēs atbalstīt gan vairums Empul komitejas deputāti, gan arī plenārsēdi. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. Paldies! Deputāts Benifā drīzumā ieradīsies. Uzgaidīsim un pagaidām dodu vārdu deputātei Trebezjusai, kuras vietā izteiksies Andrija Makintairā. Thank you very much, Chair. Um, I'm speaking... Paldies, priekšsēdētājs. Es Izteikšos eh, kolēģis Trebēzijus vietā. Viņa nevarēja būt klāt, bet es eh, izteikšos balstoties uz viņas piezīmēm teksta projekts sākotnēji likās, ka ir ECR grupa atbalstāms. Mēs uzskatījām ECR e plus kā noderīgu fondu reorganizāciju, lai panāktu lielāku efektivitāti un labāku finansējumu piešķiršanu tur, kur tas ir nepieciešams un kur ir paredzama pievienotā vērtība. Sākotnējs priekšteikums mums šķita pozitīvs, tomēr diskusijās par kompromisu grozījumiem šķiet būs vairāk jautājumu, ka ros mums viedoklis atšķiras. Kompromiss ir paplašinājuši priekšlikuma apjomu un veicina lielāku centralizāciju un integrāciju. Mūsuprāt, tas ir pretrunā ar sākotnējo vienkāršošanas un efektivitātes ideju. ECR grupai respektējot dalību valstu elastību fondu piešķiršanā, piemēram, starp dažādām politikām un prioritātēm. Tas ir uh, izšķirošais jautājums, un tāpēc mēs atbalstam vairāk elastības dalībvalstīm resursu piešķiršanā kopīgajā pārvaldībā. Tāpat nevaram piekrist minimālai procentu līmeņa palielināšanai sociālai iekļaušanai no 20 līdz 25 procentiem. Mūsuprāt, katrai dalībvalsti ir jāparedz savas prioritātes uh, un vajadzības un jāizmanto uh, pēc saviem ieskatiem labākais e efekts Tāpat ir citi fondi, kā Eiropas eh, atbalsts vismazāk, visprūcīgākajiem, kas ir paredzēts, lai vērstos pret galējo nabadzību Eiropas Savienībā. Tāpēc ESF plus vairāk ir jākoncentrējas uz proaktīvām politikām, jāatbalsta nodarbinātība, izglītība, kā arī valsts administrācijas efektivitāte un mazāk jādomā tikai par sociālas iekļaušanas aktivitātēm. Un visbeidzot, finansēšana. Uh, eh, uh, eh, Bistrūcīgā uh, eh, dabadzības apkarošanai nebūtu saistām ar migrācijas jautājumu risināšanu, jo šeit ir vēl citi, citi fondi pieejami. Paldies! Paldies! Eh, Makintērs kundze, un vai tagad deputāts Benifā ir gatavs izteikties? Paldies, un atvainojiet, ka es nokavēju. Paldies! Paldies eh, priekšsādātāji. Man eh, ir iespējas, ka šie vairāk kā simts grozījumi, kas iesniegti, uh, Eh, par eh, sociālā fonda regulu, ka eh, tur ir daudzi pozitīvi uzlabojumi sākotnējam tekstam. Paldies! Referentei par to, ka diezgan ātri un organizēti mēs gājām cauri, izstrādājot kompromisa grozījumus. Un tādā veidā viņa demonstrēja savu pieejamību tādas vienprātības rašanai ko varētu atbalstīt lielākais vairākums. Uh, būtu nepieciešams uzsākt uh, trialogu ar uh, plašu mandātu un ambiciozu darba kārtību. Tas ir svarīgi ne tikai parlamentam, bet visiem, kas no tā iegūs, jo spēcīgs sociālais fonds nozīmē, ka Eiropa kļūtu vienlīdzīgāka, godīgāka, tuvāk saviem pilsoņiem. Tā tad, nu, tā būtu labāka. Darbs pie kompromisa grozījumiem vēl būs garš, un man šķiet, ka mēs esam jau ķērušies pie sarežģītākām daļām. Nākamā nedēļā sāksim runāt par tādiem ļoti delikātiem jautājumiem par septīto pāntu, par eh, tematisko jautājumu, astotais eh, par partnerību, devītais cīņa pret eh, nabadzību, desmitais pāns atbalsta pasākumi jauniešiem, un vienpadsmitais pāns, kura runa par atbalstu, lai īstenotu uh, valsts specifiskās um, rekomendācijas. Eh, grozījumu, ko esam iesnieguši no sociāla demokrātu grupas, eh, atbalstot šo eh, fondu. Ir nepieciešams nodrošināt sociālo iekļūtību. Iekļautība ir par vismaz 30% jāpalielina Eiropas sociālā fonda dalībvalstu līdzekļi, jāparedz līdzekļi, lai cīnītos pret materiālo nabadzību. Tāpat nepieciešams padziļināt mehānismu, ko ierosinājusi komisija attiecībā uz dalību valsts izdevumiem jauniešu nodarbinātības eh, jomā. Tāpat arī ir eh, jau instruments, kas sevi ir eh, pierādījis jauniešu nodarbinātības ziņā. Tā jākļūst par vienu no politiskajām prioritātēm. Uh, Jauniešu garantijas eh, darbs eh, dalībvalstīs arī veicina šādas reformas. Eh, finanšu atbalsts šim instrumentam dažās valstīs, arī manā, ir bijis pilnīgi neatsvarams. Mēs nedrīkstam nolaist latiņu zemāk, jo mums ir nepieciešama nepieciešami risinājumi e, šīm problēmām. Cīņa pret e, jauniešu bezdarbu ir prioritāte manā grupā, un es e, ceru, ka kolēģi ņems vēlā mūsu priešlikums, lai saglabātu šo integrēto vienoto formu sociālajā fondā, lai būtu tie paši mērķi, kas jau bija arī iepriekšējā programmēšanas periodā nu, visas sinerģijas rezultātā varbūt arī būs iespējams gūt labāks rezultāts. Nu, un tad vēl daži vārdi par eh, bērnu garantiju, eh, ko esam integrējuši sociālā fonda schēmā atbilstoši eh, komisijas ierosinātai schēmai pēc tematikām. Tā tad tur būtu zināms apriprācijas paredzēts un arī jauns, jauna sadaļa pirmajā nodaļā Ir jau izvēršusās ļoti dzīvelīgas diskusijas eh, par to mūsu vidū. Mēs esam to ļoti jau detalizēti aplūkojuši. Ir dažādas organizācijas, kas strādā pie bērnu tiesībām, un viņi atbalsta mūsu priekšlikumus. Un eh, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja arī vajadzētu dot zināmas signālus un eh, mūsu vēlētājiem un lasītājiem attiecībā uz šo tiesības aktu ir nepieciešams skaidrs veistījums, kā atbalstam bērnus Uh, tuvākajās dienās mēs sāksim diskusijas par šiem jautājumiem. Gribu aicināt kolēģis uzturēt atvērtas dialogu durvis, lai būtu konkrēti pie, priekšlikumi. Es saprotu, ka priekšlikumu mēs varam uzlabot, tas varētu kļūt arī vēl efektīvāks, pateicoties um, kolēģu ļoti vērtīgiem uh, ieguldījumam. Paldies par uzmanību! Thank you. Paldies deputātam Benefai. Nākošais runātājs ir. Uh, Jasekos Selimovičs no Aldē. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentiem par ieguldīto darbu. Mums ir bijušas divas sēnu referents sanāksmes, vēl cits ir paredzamas. Vispirms būs vispārīgi komentāri un pēc tam pievērsīsimies dažiem specifiskiem mūsuprāt jautājumiem. Pirmkārt, it īpaši vēlos uzsvērt to, kā ir svarīga integrācija un sociālā iekļaušana. Um, kas paredzēta eh, migrantiem ESF ietvaros. Es apzinos, cik nozīmīgi ir migrantu krīzes risināšana. Mums var būt atšķirīgi viedokļi, bet vai nu, tie jums patīk vai nē, vai jūs esat par vai pret viņiem, vai jūs piedāvājat atvērtās vai slēgtās robežas. Šie cilvēki ir šeit un Praktiski neviens. Nevienam nebūs labāk, ja mēs viņiem, viņus neatbalstīsim integrēties sabiedrībā. Šobrīd mums ir jāpalīdz tiem, kur iebrauc, un jāintegrē viņi mūsu sabiedrībā. Tāpēc, mūsuprāt, ir jāpieliek pūliņi integrācijas un sociālās iekļaušanas pasākumos, un tur jāizmanto SF. Otrakārt, es atbalstu val, to, kā valsts ar augstu ienākumu līmeni novirz vairāk e, lielākas summas ESF e, plus programmām. E, pirms krīzes daudzās Eiropas valstīs bija nopietnas problēmas ar jauniešu bezdarbu pēc brī, e, krīzes. Šīs problēmas ir vēl sāsinājušās un izdarīts spiedienu uz valstīm, lai tās vairāk nodarbotos ar tā saucamo NEC grupu. I, I do, I do every... Ar šo NEC grupu ir eh, jāicina vairāk. Turklāt mēs nedrīkstam pieļaut beigās vēl vienas jaunas krīzes parādīšanos. Tie nebūs eh, bēgļi, tie tā nebūs Grieķija, tas būs kaut kas, ko mēs nevaram paredzēt, un tāpēc mums ir jāparedz līdzekļi, lai mēs varētu elastīgi rīkoties. Es saprotu, ka ikviena grupa vēlas uh, saglabāt savus resursus, bet es aicinu kolēģus uh, pievērsties elastībai vismaz daļā no fonda. Un tagad par specifiskiem punktiem. Mūsuprāt, eh, ir minimālai jābūt administratīvai nastai. Ja un ir jābūt iespēja fondu izmantot bez pārliecīgām administratīvām grūtībām. Ļo, Eiropā ļoti daudz, kur administratīvā rasta ir pilnīgi neticama. Otrais punkts - diskriminācijas pamati. Kā jūs sacīju, vairāk kārtīgi atsevišķās valstīs ir pamati, uz kuriem diskriminācija var iestāties. Sviedrijā šie eh, pamati uh, E, ir skaidri zināmi, un mēs varam šo problēmu risināt, jo ja mēs neiekļausim to, kas jau darbojas Zviedrijā, piemēram, kas tiek uzskatīts par diskriminācijas pamatu, tad mums būs grūti to pieņemt. Un, e, Es šeit domāju par zviedriem no visām grupām. Uh, Tāpat citās valstīs ir līdzīga problēma. Ir jāatrod līdzsvars formulējumam, lai mēs nonāktu pie visiem pieņemamu formulējumu un risinājumu. Un pēdējie divi punkti mūsu prāts ir ļoti labi paturēt prātā Eiropas semestri un valstu specifiskās vajadzības, bet jāsaprot, kā šī fonda mērķis ir sasniegt mērķis. Un par procentiem runājot, es gribu atgādināt, ka dalību valstīm, kur ir augsts redzes līmenis, piešķirt 15% un kopīgo pārvaldību. Visbeidzot, Es zinu, ka visos gadījumos šis eh, fonds tiek uzskatīts pār visās sarunās par kā Ziemassvētku eglīti, kur katrs grib iekarināt savu formulējumu, bet es tomēr domāju, ka beigās mums izdosies nonākt pie laba risinājuma rezultāta. Paldies referentei, paldies! Thank. Paldies! Gabriela Cimera nav klāts, vai viņas vietā kāds izteiksies deputāta Boilana. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos mūsu referents Gabriels Cimers vietā. Es izteikšos viņas vietā. Goē, mūsuprāt, SF reforma ir ļoti nozīmīga, ņemot vērā tos izaicinājumus, ar kuriem saskars miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā. Ir jāparedz finanšu iespējas problēmu risināšanai, tīpaši domājot par vistrūcīgākajiem mūsu sabiedrībās. Un tāpēc mēs esam piedāvājuši veselu rindu grozījumu. Šeit ir iekļaut tā sociālās e, integrācijas daļa 30%, tāpat e, e, daļa palielināta pārtīkai līdz 4%. Un sociālās uh, iekļaušanas uh, sadaļa jātre, jārēķina atsevišķi. Tāpat grupa atbalstām eh, labāku saistījumu ar Eiropas semestra rezultātiem. Tas palīdzēs sasniegt sociālos mērķus un nereti ESF tiek, piemēro, eh, tiek pie, piedāvāt sociālā budžeta samazinājumu. Tāpat arī pieeja ir pārāk centrala, centralizēta atsevišķiem reģioniem un kopienām ir uh, savas vajadzības un tās pat ir grūti reizēm sakārtojums. Uh, nacionālā līmenī. Runājot par eh, pilsoniskās sabiedrības eh, organizācijām un citiem saņēmējiem, pieejai jābūt iekļaujošākai, tomēr vajadzīgi skaidri noteikumi attiecībā uz rīcības kodeksu un sastopantu. Goja uzskata, ka dalībvalstīm ir jāpiešķir vismaz 2% no katras programmas eh, kopīgai pārvaldībai. Mēs uzskatām arī, ka Eh, atskaitīšanās par prasībām ir maksimāli jāvienkāršo, it īpaši par programmās, kas paredzēts vistrūcīgākajiem. Tāpat ir grozījums otriem pielikumam, lai atti, persona, kura nedēsniet savus datus privātumu pēc, tiktu izslēgt no programmas. Un visbeidzot, ir jāparedz eh, jaunu ideju testēšanu, izmantošanu pieejai no lejas uz augšu, un kopumā mēs uzskatām, ka mums izdosies sagatavot tekstu, kas ir vislabāk piemērots Eiropas pilsoņu vajadzībām. Paldies, un tagad es dodu vārdu zaļo grupai. Paldies! Paldies, uh, jā, kolēģi jau daudz ko pieminēja. Mums ir pieci galvenie punkti, mērķi, ko vēlamies šais debatēs iekļaut. Pirmkārt, resursu piešķiršana sociālai uh, integrācijai Eiropas sociālā fondā plus. Tātad mēs ne tikai šo naudu izdalām uh, pa Eiropu, bet cenšamies panākt kopīgus mērķus, un tas ir Uh, aktuāls jautājums uh, visās valstīs, tātad palielināt no 25 uz 30 procentiem šo īpatsvaru. Tālāk marginalizētās kopienas, bēgļi uh, uh, ir grupas, kam jāpievērš īpaša uzmanība reģionālās attīstības komitejā. Mums bija ziņojums par uh, šo kopienu integrāciju, un mēs vēlamies vismaz 2% iezīmēt šiem mērķiem. Nākamais punkts - pamatstiesību pieeja. Mēs vēlamies, lai ESF tiktu izmantots tikai uh, projektiem, kur nav pretrunā ar pamatiesību hartu un kuri eh, mums ir ļoti jā, uzmanīgi jāskatās, lai šie projekti nekaitētu pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā. Nākamais punkts saikne ar Eiropas semestri, mūsuprāt, drīzāk vēl ar uh, Eiropas uh, sociālo tiesību pīlāru, jo šis fonds tad varētu šo pīlāru padarīt tādu redzamāku pilsoņiem, taustāmāku. Un uh, pēdējais punkts. Uh, es pārstāvu reģionu, kur mums ir daudz izaicinājumu saistībā ar dažādiem pārveidojumiem, un mēs, mums jādomā par taisnīgu pārveides procesu un eh, jādomā par nodarbinātību, kvalifikāciju. Šie jautājumi ir aktuāli minētajos reģionos, un Eiropas Savienībai ir jāiestājas par šādu taisnīgu pārēju, it īpaši eh, visvairāk eh, skartajos reģionos. Paldies! Neredzu zālē au, Lauru Agēju vai kādu citu no EFDD, kas viņu varētu aizstāt arī ENF pārstāve Bizoto kundze nav zālē un arī neviena cita pārstāvja no šīs grupas. Nu, tad vārds Pirinska kungam. Tagad paldies priekšsēdētāji. mūsu tad, tad priekšlikums attiecas uz DSF un regulu uh, par šo fondu pēc 2020. gada. Komisija šeit ir iekļāvusi daudzus jaunus uh, elementus, jā, tiek domāts par to, kā labāk šos instrumentus uh, koordinētāk izmantot, jo ir kopīgi mērķi. Tomēr komisijai nav izdevies uh, nākamajā regulā par Eiropas sociālo fondu iekļaut tādus elementus, kas veidotu skaidru ietvaru un norādītu, kā tad tiks izmantoti kopā šie pieci instrumenti. Mēs uh, atbalstām ideju par to, ka sociālā politika un Eiropas sociālais fonds ir galvenie instrumenti šīs politikas īstenošanai, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību šis fonds ir uh, piedar pie struktūrāliem fondiem, kas ir uh, paredzēti uh, uh kohēzijas veicināšana Eiropas Savienībā. Un uh, Eh, šie kohēzijas mērķi arī turpmāk ir jāsasniedz izmantojot fonda līdzekļus. Un tādēļ eh, šie, šo līdzekļu izmantošana uh, tiek īstenot sadarbībā starp dalību valstīm un komisiju, un eh, tādēļ arī ir jādomā par sociāliem aspektiem, lai tas labāk atbilstu tam, kas ir ierakstīts līgumos sociālie un veselības jautājumi, protams, dos savu ieguldījumu sociālās kohēzijas fondā, bet nu, tieši šis nosaukums būtu tas labākais. Ja mēs skaidri definēsim sociālo kohēziju, tad tas sastā, izstrādājot programmas, nu, tad dalību valstīm būtu jāņem vērā uh, Uh, ieteikumi Eiropas pusgada ietvaros. Kolēģi, uh, kas pārstāv Eiropas kreisos spēkus, uh, pieminēja Eiropas pusgadu, bet daudzos gadījumos šie ieteikumi neko nesaka par sociālo kohēziju. Uh, un tādēļ tā diezgan piesardzīgi būtu jāskatā šo kolēģu, pēc kolēģu domām uz šiem ieteikumiem. Jo tad iznāktu beigās, ka mēs šo kohēzijas politiku aizstājam vienkārši ar politikas koordināciju Eiropas pusgada ietvaros. Uh, diemžēl komisija nav konkrēti definējusi mērķus, lai uh, īstenotu šos uh, ESF plus mērķus. Un atsevišķi mērķi var tikt atstāti novārtā un varbūt arī tad nebūs konkrētas skaidras koordinācijas un nav skaidrs, kā tiek sasn tiks sasniegti iecerētie mērķi un kāda būs ietekme. Līdz ar to Eh, ja nav konkrētu mērķu, tad arī nebūs konkrētu uzraudzības un īstenošanas eh, pasākumu un kontrole netiks īstenota. Es eh, atbalstu komisijas nostāju, bet mēs nevaram piekrist tam, ka ir daudz, kā, daudz neskaidrību, kas tikšot it kā aizpildītas sarunās ar padomi. Uh, bet uh, tagad uh, runājot par budžeta priekšlikumu, šeit ir pieci elementi, kuri uh, tagad tiks pakļauti tiešai pārvaldībai. Šādas uh, jauninājumus mēs nevarētu atbalstīt. Tāpat ir ļoti e, svarīgi, lai e, šī e, regula kopīgas pārvaldības ietvaros skaidri definētu atbildību un komisijas pašreizējais regulas priekšlikums šo mērķi nesasniedz. Tāpat ir daži tehniski, tehniskas neskaidrības, ir trūkumi. Un bez papildu skaidrojumiem tas nav saprotams. Mēs ceram, ka ar iesniegtiem grozījumiem mēs aizpildīsim pastāvošos robus, nepilnības un šī regula tad arī kļūtu vieglāk izmantojama un liederīgāka. Tāpat mēs jau pieņemtajos uh, tiesību aktos konstatējam, ka tiek izmantots tāds institucionālais žargons, kur tiek runāts uh, ir par korporatīvām lietām, nevis institucionālām lietām. Un tātad šeit tiek runāts arī par korporatīvo sistēmu. Tādēļ juristiem, lingvistiem būtu jāņem vērā šī tendence un uh, jāraugās uz to, lai netiktu tādējādi radīts uh, spiediens, uh, izmantot privātus uzņēmumus, nevis paļauties uz Eiropas Savienības iestādēm. Rajevič. Kozlovska Rajevičs kundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, es uh, gribētu pateikties referentei par eh, veikto eh, darbu un arī nu, ļoti novērtēju eh, milzīgo darbu, kas būs jāiegulda apstrādājot vairāk kā simts grozījumus. Katrā ziņā esam pozitīvi noskaņoti. Runājot par pašu saturu gribētu uzsvērt eh, te vēl dažas lietas attiecībā uz eh, sociālo fondu. Mums jāpatur prātā, kādi ir mērķi, kāpēc ir eh, ticis uh, veidots šis fonds, lai veicinātu, atbalstītu vērtības, sociālo kohēziju, vienlīdzību, nediskriminizāciju. Tātad tiem ir jābūt visiem skaidriem un garantētiem mērķiem. Tālāk runājot par elastību. Nu, nav īsti skaidrs, varbūt cik eh, daudz vajadzētu būt šai elastībai vai bloķēt kaut kādus eh, fonda elementus vai nē. Nu, tāpēc eh, uzskatām, ka ne visas valdības ir proeiropeiski noskaņotas, ne visi vienlīdz novērtē tās vērtības, ko pārstāv sociālais fonds un tāpēc pastāv risks, ka līdzekļi varētu netikt izmantot atbilstoši konkrētiem mērķiem. Eh, tāpēc nepieciešams eh, stabilizēt eh, prasības fonda līdzekļu tērēšanai konkrētiem mēķiem. Ir jāparedz ir iespējas reaģēt gadījumos, ja fonda līdzekļi tiek piemēroti neatbilstoši. Ja arī jāizvairās no tā, ka resursus izmanto kaut kādiem neliederīgiem mērķiem, jo, kā jau teicu, Uh, mums ir jāaizsargā cilvēku tiesības, uh, sieviešu tiesības. Un te pilnībā piekrītu arī tiem iesniegtajiem uh, grozījumiem, kas ir iesniegts saskaņā ar mm, Eiropas gadu. Nu, domāju, ka grozījumi ir labi, atbilstoši šai jomā. jārūpējas, lai fonda eh, līdzekļi tiktu izmantoti atbilstoši Eiropas Savienības eh, principiem, paredzētiem veidiem un jāparedz arī eh, kontrols mehānismi. Jāpanāk kompromiss, jāpanāk adekvāta līdzekļu kontrole atbilstoši fonda mērķiem un nevajadzētu notikt tā, ka nauda tiek izmantota pilnīgi kaut kādiem citiem vai atšķirīgiem mērķiem. Te varētu dot uh, piemērus. Uh, piemēram, uh, Dažādās valstīs ir notikušas spēcīgas diskusijas, Bulgārijā piemēram, un valdība nav ratificējusi Stambuls konvenciju. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka pastāv dažādas uh, uh, interpretācijas par dzimumu vienlīdzību, bet mums ir jāpastāv uz Eiropas vērtībām. Tas ir šis centrālais jautājums un jāsasaista Eiropas uh, um, gads ar uh, konkrētiem aspektiem. Nu, un vēl gribētu piebilst, ka arī tāpat kā citi fondi, arī uh, šis fonds varētu dot savu ieguldījumu arī, piemēram, jauniešu iniciatīvā, lai nodrošinātu jauniešu mobilitāti Eiropā. Viens no uh, mobilitātes uh, šķēršļiem ir uh, svešvalodu zināšanu trūkums. Nu, te mēs varētu saistīt saiknes ar programmām, ar fondiem, kas ir paredzēti, lai uh, Nu, aizpildīt šo trūkumu, jo valodas zināšana ir eh, šis pirmais eh, šķērslis, kas eh, traucē jauniešiem pārvietoties Eiropā. Paldies! Thank you. Uh... Paldies par šo uzstāšanos. Es redzu, ka balsojums Sempla komitejā notiek 26. un 7. novembrī. Un tā kā termiņi ir visai saspiesti, mums ir jāpāriet pie septītā darba kārtības punkta pārobežu uzņēmumu sadalīšanu, sapludināšanu. Vārds deputātei Bakītājai. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties sēdu referentiem par viņu ļoti aktīvo iesaistīšanos darbā pie šī jautājuma. Mēs esam saņemuši 449 grozījumus atzinu projektam, un es vēlos pievērst kolēģu uzmanību nolīgumam starp jūrīkā vadošo eh, komiteju un mums attiecībā uz mūsu kompetencēm. Mūsu priekšsēdētāja vietas izpildītāja kopā ar jūrīku priekšsēdētāju un uh, priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāju ir vienojušies par to, ka mēs strādājam pie 54. noteikuma par specifisku sarakstu apsvērumiem un pantiem. Es izskatīju visus 449 grozījumus, un, manuprāt, ir tikai 180 no tiem, kuri atbilst uh, mūsu kompetencē. Tāpēc es aicinu ēnu referentu skatīt tikai tos grozījumus, kuri attiecas uz tiem pantiem apsvērumiem mūsu kompetencē. Mēs, it īpaši koordinatori, ļoti daudz laika pavadām, lai stiprinātu mūsu komitejas nostāju, tād kā citas komitejas mēģinām iespiesties mūsu lauciņā. Tāpēc šajā gadījumā ir arī būtiski, lai mēs ievērotu paši savus spēles noteikumus un paturētu prātā to, kā dzinuma komiteja ir jūrija. Tās jomas, E, kas attiec uz mums, ir apsvērumi 12, 44, 55, 56 un panti ir 86, C, 86, D, e, viss 86, F, 86, L, M, 4. E, paragrāfs, 133, 136, E. 168. Eh, eh, HM un L sadaļas. Ja kāds vēlas šo sarakstu saņemt, tad mēs varam jums nosūtīt eh, vienošanās vēstuli, kas ir parakstīta ar Cecīliju Vikstraumu. Es mēģināšu reāli izturēties pret to, ko mēs varam panākt šīs direktīvas ietvaros. Citiem vārdiem sakot, šīs direktīvas mērķis vienlaicīgi strādājot mūsu komitejas ietvaros un svarīgi ir tas, lai mūsu sagatavotie noteikumi būtu vienkārši, viendabīgi un viegli piemērojami, lai viņi veicinātu mobilitāti pasargājot interesētās puses, iekļaujot darba ņēmēju tiesību aizsardzību. Neskaidri vai grūti īstenojami nosacījumi e, e var novest pie tā, ka dalība valsts noteikumus interpretē atšķirīgi, kas mazinātu šī teksta efektivitāti un veicinātu iekšējā tirgus fragmentāciju. Tāpēc ir ļoti svarīgi ieviest pie tādus pasākumus, kuri e, vēršas pret vēstuļkastīšu kompāniju e, dibināšanu, tomēr viss, ko mēs veidojam, tam ir jābūt proporcionālam un saprātīgam. Mums ir jārīkojas noteikumu ietvaros, un mēs nedrīkstam apgrūtināt uzņēmēju paplašināšanos pārobežām pilnībā atbalsta pasākums, kas attiec uz informācijas uzlabošanu, darba ņēmēju tiesību uh, stiprināšanu saskaņā ar esošo likumdošanu. Savukārt, grūtības man ir mēģināt paplašināt šo direktīvu, lai aptvērtu aspektus, kurus es varētu atbalstīt, bet, manuprāt, ir neatbilst šai direktīvai. Mm piemēram, par daudzveidību. This... Uh, valdēs, es, es neesmu pārliecināta, ka šī direktīva ir pareizais instruments. Ir īpaši par restruktūrācijām, par kurām mēs runājam, ir ar ārkārtīgi ietekmi uz darba spēku. Un, manuprāt, mums ir jākoncentrējas pienācīgi uz attiecīgajiem cēloņiem. Es nedomāju, ka mums vajadzētu novirzīties no kursa un iespiest šeit citus elementus tādā veidā, ka, manuprāt, tie netiktu izmantoti vislabākajā veidā. Es atbalstu specifiskus pasākumus Eh, vērstus pret uzmāni uzņēmumiem, kuri pārkāp likumu, citiem vārdiem vēstuļkastīšu kompānijām, tāpat eh, attiecībā uz ziņojumu atskaitēm pārobežu sapludināšanas un sadalīšanas gadījumā es aicinātu veidot vienkāršākus noteikumus. Ir samērā daudz apsveicam grozījumu šajā sakarām un tuvāko dienu laikā es mēģināšu sagatavot kompromisus un to izsūtīt ēnu referenci, sagaidot mūsu pirmo ēnu referenci sanāksmi 25. datumā. Paldies! Paldies deputātei Makintārai! Es nevēlos uzsākt jaunas debatas. Jurija ir vadošā komiteja šī ziņojuma sagatavošanā pār pārrobežu saplūšanas vai sadalīšanas pasākumiem, un mēs saskaņā ar 54. pantu esam piesaistītā komiteja ar savām komp kopīgām kompetencēm, runājot par darba ņēmēju tiesībām, strādājušo tiesībām, darba ņēmēju piedalīšanos un citiem aspektiem. Un mēs esam pieraduši sadarboties un strādāt kopā ar citām komitejām. Un, protams, mēs sekosim tam, lai MPL nostājas, MPL jautājumus tiektu saglabātas un mēs pienācīgi tās atspoguļotu. Un tagad došu vārdu ēnu referentam Sauguram. Paldies, priekšsēdētāji! Piekrītu referentei, kā mums ir jārīkojas savu kompetenču ietvaros. Manas piezīmes ir sekojošas. Atkārtoju to, ko es sacīju sacīju ziņu projektu prezentēšanas laikā. Lai uzņēmumi varētu brīvi darboties vienotā tirgu un ārpus tā, mums ir nepieciešama vienkārši un skaidri saprotama noteikuma. Es apsveicu to, ka uzņēmumiem tiek iespēja mm, apvienot atskaites Tāpat uzskatu, ka ir informācijā jāierobežo uz stingri nepieciešamo un ir jāizvairās no dubultas noteik dubult noteikumu izveidošanas. Ir jomas, kurās jau Eiropas Savienības noteikumi darbojas, un nevajadzētu pieļaut nekādu uh, dubultas piemērošanas vai uh, sajukuma izveidošanos. Tāpat par strādājošo dalības izveidošanu es uzskatu, ka e, atsevišķu jaunoteikumu pieņemšana varētu būt pārliecīga, un es cerīgi raugos uz labu sadarbību ar referenti turpmākajām Paldies! Nākošais runātājs ir no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Manas prasības ir uh, gluži vienkāršas. Tātad darba ņēmējiem ir tāda pati drošība jāgarantē kā uh, uzņēmējiem. Tātad es, uh, ekonom, tā ekonomiska Eiropai ir jābūt arī sociālai Eiropai. Un, uh, būtu labi, ja darba uh, ņēmēji varētu arī balsot uh, par uzņēmumu, ja tiek lēmts par uzņēmumu pārcelšanu citu vietu un cik daudz, tā tas diemžēl nav, cik daudz ir bijuši tādi uh, gadījumi, kad tad, kad tiek uzņēmums pārveidots, uh, ne, darbinieki netiek uzklausīti. Un tādēļ mana grupa prasa pieņemt direktīvu par darbā, darbinieku balstiesībām. Uh, un arī, lai stiprinātu tarifu autonomiju Eiropā un um, minimālos uh, standārts komisija apstiprināt uh, attiecībā uz darbinieku uh, līdzlēmšanas tiesības uzņēmumu pārvaldē. Tas, kas šobrīd ir ierakstīts komisijas priekšlikumā, ir pārāk sarežģīti un grūti īstenojams Manos grozījumos uh, ir eh, iekļauti manis minētie kriteriji, tātad uh, šīm normām ir jābūt īstenojumām un uh, jābūt šīm normām darba, darbinieku interesēs. Mums ir jāpanāk uh, jauns līdzsvars starp uzdevumu. Uh, uzņēmumu dibināšanas, izvietošanas tiesībām, un tāpat laikā ir jāņem vērā darbinieku tiesības, ir jāgarantē sociālā aizsardzība un šādu subsidiāro aizsardzību mēs nedrīkstam svītrot no šī priekšlikuma un ir jāļau, jānodrošina līdzlēmšanas tiesības uzņēmumu darbiniekiem, ja viņas radējuši vismaz desmit gadus arī attiecībā uz uh, ražotņu pārcelšanu citur. Un uh, mums cerams būs konsultatīva sadarbība šajā jomā un jāsaka, ka par subsidiaritāti ir jārunā ne tikai uh, tādās svinīgās runās, bet tā ir jāizmanto arī, lai aizstargātu sociālās tiesības un ir jāparēdz uh, gan uzņēmumiem, gan darbiniekiem īstenojamas garantijas. Un tās uh, rezultātā mēs varētu panākt arī tiešām labāku sociālo nodrošinātību Eiropā. Ar Salimoviču kungam. Paldies, es eh, piekrītu referentam, vajadzētu likt uzsvaru uz eh, eh, tām daļām, kas ir mūsu kompetencijā, un pateicos arī par prezentāciju un stāstīto, bet man jāizsaka tāds vispārējais komentārs. Mana sajūta ir, eh, mans vērtējums ir nedaudz tāds skeptisks par šo ziņojumu. Mēs to atbalstam, bet eh, šķiet, ka eh, šī vadošā līnija par reorganizāciju, uzņēmumu pārvietošanos pār robežām, tā tiek uzskatīta par negatīvu lietu. Tas varētu būt bīstami, tas varētu būt graujoši. Es esmu pieturos pie pilnīgi pretēja viedokļa. Ne tikai tāpēc, ka uzņēmuma pārvietošanās un brīva pārvietošanās eh, brīvība ir eh, Eiropas līgumā noteikta, bet eh, uzskatu, ka tā ir arī atbilde esošajām problēmām. Jā, mēs gribam uzlabot izaugsmi, veicināt, lai uzņēmumi radītu darba vietas, tad reorganizācija, apvienošana, sadalīšanās, pārvietošanās, nu, tad to visu vajadzētu veicināt. Manuprāt, ziņojums ļoti lielā mērā pauž skepsi attiecībā uz šo brīvību un, eh, nu, gribēju savu viedokli tad arī te paust. Tālāk par konkrētiem punktiem eh, šajā ziņojumā. Pirmām kārtām mēs ierosinam izveidot vienu ziņojumu, lai atvieglinātu administratīvo slogu, bet te gribētu uzsvērt sekojošo. Mums dažādās Eiropas valstīs ir atšķirīgas tradīcijas Eiropas Savienības dienvidos eh, lielā mērā eh, darba devēji strādā pret eh, arotbiedrībām, un Eiropas ziemeļu daļā mēs strādājam kopā. Man šķiet, ka pāris pēdējos mēnešos ziņojumi, no šīs eh, komitejas virzās tā kā Dienvidē Eiropas modeļa virzienā. Mēs arvien vairāk un vairāk cenšamies likumā noteikt, kādas ir darba devēju un arotbiedrību tiesības, un tad eh, notiek eh, cīņa vadības telpās. Nu, bet tā jau tas nenotiek. Man šķiet, ka tas ir veids, kā mēs graujam Ziemeļvalstu modeli, kas darbojas, ja jāsaka, tīri labi. Mēs sadarbojamies ar arotbiedrībām, darba devēji un uh, arotbiedrības uh, ir pilnīgi autonomi un piedalās sarunās, bet šajā gadījumā, šī ziņojuma gadījumā, mēs gribētu, lai uh, arī te tiktu atsevišķi autonomi aplūkotas arotbiedrības un darba devēja. Viņiem ir dažādi veidi, kā viņi rīkojas, un respektēsim to. Nav nekāda vajadzība visu tur samīcīt kopā, sajaukt šajā situācijā visu. Tā ka var iedomāties, ka to vajadzētu atspūgļot arī ziņojumā. Nu, kā es teicu, vajadzētu uzsvērt šo sociālo partneru autonomiju. Tālāk, 50. Eh, pāns par šo mākslīgo schēmu. Uh, Es pilnībā apzinos, ka tas atkal ir dažādi definēts eh, dažādās Eiropas Savienības valstīs, tāpēc es negribētu eh, pazemināt eh, standartus, tāpēc ka citiem ir zemāki standarti gribētu atstāt to dalībvalstu ziņā, lai viņiem ir šie standarti, jo pretējā gadījumā mēs atkal nonākam pie situācijas, ka mēs cīnīsimies kopīgā līmenī, un tad tas viss, šie standarti noies uz leju. Tas nozīmē, ka daudzām valstīm nāksies pieņemt uh, uh, šo, šis, šo mākslīgo schēmu zemākos standartus. Tāpēc arī mēs eh, izteicām eh, šo priekšlikumu, ka vajag tādā saprātīgā, objektīvā veidā noteikt šo mākslīgo struktūru. Tālāk mēs arī ierosinājām eh, svītrot, mainīt tekstu redakciju, tātad adekvāts uz atbilstošu maksājumu nomainīt, runājot par mm, akcijām apvienošanās gadījumā. Domāju, ka vārds adekvāts šeit būtu jālieto, tātad adekvāts, jo dažkārt akcijas tiek pirktas, eh, tātad vairākuma akciju turētāji iepērk akcijas, tāpēc, ka viņiem ir informācija, kas nav mazākuma turētājiem. Un tātad, eh, nu, jūs pieņemat to cenu, kas jums tiek piedāvāta, un bieži vien tā nav adekvāta cena. Valsts eh, to var uzskatīt par apropriet, par atbilstošu, bet mazākuma akciju turētājiem ir nepieciešama aizsardzība un informācija tāpat laikā, kad arī pārējie to saņem. Visbeidzot, neieviesu sūdzību mehānismu ar pieņēmumu, ka dalība valsts, kuras e, nav apmierinātas, e, var pieprasīt atalgojuma apreikināšanu tiesā. Es Mm, ceru, ka mums būs laba sadarbība ar pārējiem ēnu referentiem par šo ziņojumu un atgriežos tagad tikai pie sākotnējā teiktā, ka mums vajadzētu izmantot iespēju un uh, nodrošināt uzņēmumu mobilitāti un skatīties uz to kā uz iespēju problēmu risināšanai un skatīties uz to nevis kā uz kaut ko, kas rada mums draudus. Paldies! Thank you! Paldies Limoviča kungam! Lapas par mejā kundzei vārds, ja viņa ir klāta, šķiet viņa nav zālē. Eh, Miroslavs Mitrafanovs no zaļajiem arī nav klāt un netiek aizstāts. Un tas nozīmē, ka esam uzklausījuši tos, eh, kas ir šeit klāt. Šodien komitejas sēdē Izklausās, ka jums būs eh, interesanti diskusijas. Makintājas kundze, vai jūs gribat burtiski minūtu vēl kaut ko pateikt? Eh, paldies! Jā, es ar cerībām raugos uz ēnu referentu sanāksmēm, jo es eh, tiešām ceru, ka mēs panāksim labus rezultātus tā, ka, nu, jā, gaidu sadarbību ar ēnu referentiem. Esmu pārliecināta, ka jums būs ļoti labas debatas un labi rezultāti. E, grozījumu apsvēršana, tas ir šodien, 18. oktobris. E, pieņemšana nodarbinātības komitejā ir 15. novembrī paredzēta un apstiprināšana jūri komitejā 20. un 21. novembrī. Nākošā sanāksme. Gribēju atgādināt, ka nākošā sanāksme kas bija ieplānota 5. novembrī, ir atcelta. Tātad nākošā sanāksme būs 15. novembrī Strasbūrā, un pēc tam 19. novembrī Briselē, un pēc tam 20. novembrī Briselē. Tātad eh, mums ir diezgan tāds eh, koncentrēts eh, sanāksmi grafiks novembra otrajā pusē, bet 5. novembra sēde, kā es teicu, ir atcelta. Labi, paldies! visiem klātesošajiem. Paldies arī tulkiem. Es uh, zinu, ka nepārtrauc cilvēks, kas izteicās eh, runu, kas runāja ļoti ātri, bet eh, centīšos uh, to uh, ņemt vērā nākošajās sēdēs. Paldies!